Now, dear colleagues, we now come to the votes. Paldies. Tagad balsosim. Mēs esam iekavējuši, tādēļ mutiskie balsojuma skaidrojumi nenotiks uzreiz pēc balsojuma, bet gan pašā vakarā, tad, kad viss debats būs noslēgušās. Gribēju pateikt, ka uh, debates uh, turpināsies uzreiz pēc balsošanas. Pirmais ziņojums, Denano kunga ziņojums, personālais balsojums. Sākam balsot. Yes. Yes. And okay. I guess the applause is for some šķiet, ka aplausi ir veltīti kolēģiem, kas zālē ieradās ar novēlošanos. Beigsim balsot. Ziņojums pieņemts. We come to the second vote. This is a report. Turpinām ar Ulskogas kundzes ziņojumu. Lēmums, ar ko izveido sociālās aizsardzības komiteja, sākam balsot personāla balsojums. Thank you. The vote is closed. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Lūskogas kundzes nākamais ziņojums lēmums, ar ko izveido nodarbinātības komiteju. Sākam balsot. Personāla balsojums. Tas ir personālais balsojums, kolēģi. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Tagad Albrihta un uh, Tomas skundz ziņojums uh, DFS 14.20. gadam personālais balsojums sākam balsot. Mums vajag kvalificētu vairākumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar uh, pārliecinošu balsu vairākumu. Tagad par rezolūciju, kas veltīta Armēnijas genocīda 200. gadskārtai. Septiņas grupas iesniegušas šo rezolūcijas priekšlikumu ar vairākiem grozījumiem. Otrs grozījums, kurš par pret atturas, noraidīts. Trešais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Nevajag pārbaudīt, saka priekšsēdētāji. Nu, tāpat bija skaidrs, kāds ir iznākums. Labi, varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par piekto. The vote is open. And the vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Sastais grozījums, kas par pret atturas. Jā, šis gan jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par sesto. Is open.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 Tagad par visu grozīto rezolūciju, kas par? Pret? Paldies, pieņemta. Ar ļoti pārliecinošu atbalstu. And we come to the last vote. Pēdējais balsojums. rezolūciju par startautisko Romu dienu un Romu uh, genocīda pieminēšana. Uh, rezolūcija, ko sagatavojuši uh, septiņas grupas, divi grozījumi, abi ir uh, jānobalso personāla balsojumā. Tagad otrais grozījums, kas mm, tātad sākam balsot, personāls balsojums. And the vote is closed. Beidzam balsot. This has been rejected. And... Noraidīts tagad pirmais grozījums, arī personālais balsojums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. It has been adopted. And then at... Pieņemts. Tagad par visu grozīto rezolūciju. Sākam balsot, tas ir personālais balsojums. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Paldies kolēģiem. So the votes are closed. Tagad mēs esam noslēguši balsošanas sesiju. tagad būs paziņojumi, un eh, tagad es pārslēgšos uz vācu valodu, saka priekšsēdētāji. Bet es pagaidīšu, lai kolēģi iziet no zāles, bet lūdzu dariet to mudīgi, lai.